Uh, Mrs. Estaras, you would like to take. Estaras kundze, jūs laikam vēlaties ko teikt? Jā, tas ir reglamenta jautājums. Priekšādātāji. Cilvēkiem šodien ir jādodas prom, ir līdmašīnas, mums ir uh, balsojums paredzēts arī 11.30, bet uh, pašlaik nekas nenotiek, mēs nesākam diskusijas. Es vēlējos vienkārši norādīt, ka 11.30 būs jābalso. Cienījamā kolēģe, jā, protams, es to saprotu, un tas, ka mēs šeit sēžam, nenozīmē, ka mēs eh, neko nedarītu. Es atvainojos, bet, eh, diemžēl, neko nevar iesākt. Mēs eh, vienkārši pašlaik mēģinam visus sazvanīt. Tiklīdz kā es redzēšu, kā komisijas pārstāvi būs klāt, un es arī redzu, ka referenti nāk, tad mēs tūlīt arī sāksim darbu. Varbūt eh, mēs eh, varētu sākt darbu, dodot vārdu komisijai, un tad pēc tam atgriezīsimies arī pie referentes. Uh, if, uh, uh, Jā, labrīt, varbūt eh, mēs varētu sākt darbu, ja referente ir ceļā. Kā jau es norādīju, mums